Pirms rezolūcija autoriem vārds Kronbergs kundze, pusotra minūte. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsarētāji. Nesen vairāk cilvēku gāja bojā ārpus Bangladešas galvaspilsētas saskaņā policijas ziņā. Vismaz 18 cilvēki gāja bojā, tā teikt, ziņojumā. Mums ir nepieciešams nekavējoties veikt eh, steidzamu un caurskatāmu izmeklēšanu šajā un citās lietās. Mums rada bažas eh, nepārtrauktā vardarbība un Bangladešas varas iestāde nespēja un vardarbības ar abām politiskajām nometnēm. Uh, tiešām nožēlojam, ka nevar atrast e, kompromisu, kas ir nepieciešams Bangladešas iedzīvotājiem, lai tie varētu paust savu gribu attiecībā uz demokrātiskām pārmaiņām. Politiskai situācijai sāsinoties, Bangladeša cenšas arī iziet no nabadzības un atdzīvināt rūpniecības nozari. Kā mēs zinām, bija katastrofas arī rūpnīcas e, sabrukšana ar vairāk kā 1100 bojā gājušajiem. Uh, un tā ir milzīga nozara valstī, kur nodarbināta 4 miljoni iedzīvotāji. Mēs eh, vēršamies pie visiem eh, politiskiem spēkiem valstī, nesarežģīt vēl vairāk eh, ekonomisku situāciju valstī un politisko stabilitāti. Ir nepieciešams aizsargāt darba tiesības un arī sieviešu tiesības valstī. Paldies Kronbergs kundzei, tālāk uz vienu minūti Kovalkungs. panie przewodniczący! wydarzenia ostatnich pēdējo pāris nedēļu notikumi Bangladešā ir eh, radījuši, jāsaka, milzīgi ilūziju sabrukumu. Mēs cerējām, ka vēlēšanas tiks izmantot kā iespēja, lai nonāktu pie pozitīviem, miermīlīgiem rezultātiem, pie pārmaiņām valstī, bet redzējām, ka tā viss nenotika. Mūsu rezolūcijā paužam savu reakciju šo situāciju un reaģējam eh, tāpēc, ka mūs ļoti interesē Bangladeša. Arī Bangladešas iedzīvotāji ir ļoti interesēti mūsu reakcijā un gaida to. Šis konflikts, jāsaka, šobrīd ir ne tikai po politisks, bet arī reliģisks pēc sava rakstura. Tas saistīts arī ar to, ka uzbrukumi tikuši vērsti arī pret kristiešiem. Pašā vēlēšana dienā mēs esam informēti par to, ka vardarbība ņēmusies spēkā tieši vēlēšana laikā. Un mums vajadzētu nostūdīt ļoti skaidru signālu par to, ka mūs šī situācija neatstāja vienaldzīgas, ka mēs esam gatavi atbalstīt tos spēkus, kas vēlas ieviest miermīlīgu, miermīlīgas pārmaiņas valstī. Turklāt vēlamies atbalstīt arī kaut kādu minimālu vienošanos starp visiem politiskiem spēkiem Bangladešā. Paldies, tālāk uz vienu minūti Kaizers kundze. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Strīdīgās vēlēšanas Bangladešā izraisīja vardarbības eskalāciju un vispirms 21 upuri skaitļi e, mainās atkarībā no avotiem. Šī ir valsts, ar kur mums ir draudzīgas attiecības un kuru jau ir skārušas vairākas traģēdijas, ko, kuras mēs esam apsprieduši parlamentā. Mēs nenosūtījām vēlēšanu novērošanas misiju Tomēr eh, ti, eh, Nacionalistiskā partija BNP iegūta 46% valstu vietu 2001. 2001. gadā un divas trešdaļas vietu parlamentā vēlāk. Šis boikots, eh, kas notika bija ievērojams Bangladešā, apdraudēja vēlēšanās un tādējādi rezultāts ir visai trausls. Es aicinu valdību uzsākt dialogu ar demokrātisko opozīciju un, ja nepieciešams, organizēt jaunas vēlēšanas, runātāji tiek pārtraukta. Paldies, Dekaizers kundze, tālāk Benjana kungs uz vienu minūti. Vai es varu sākt, Prasbēnkungs? Jā, paldies priekšsaratai. Es eh, tiešām eh, ar nožēlu secinu, ka Bangladešā nav notikušas tādas vēlēšanas, kādas mēs sagaidījām. Mēs kā, ticam, ka ir eh, nepieciešama tāda sabiedrība, kur katram ir tiesības balsot, ir nepieciešams iekļaujošas vēlēšanas, un tāpēc valdība un opozīcija Bangladešā ir nepieciešams pirmām kārtām ņemt vērā cilvēku intereses, nonākt pie kompromisa, tā skaitā pie uh, risinājuma, kas būtu priekšlaicīgs jauns vēlēšanas. Ir ja nepieciešams vēl ņemt vērā iedzīvotāju intereses un vēlmes. Es nosodu arī opozīcijas aktīvistu patvaļīgu aizturēšanu un apspiešanu. Starptautiskās Nu, nu, noziedzības eh, izmeklēšanas tribunāls arī nav izpildījis savu lomu un ir bijis drīzāk faktors, kas līdzdarbojies. Ir. Apvienotās karalists eh, neatkarīgs partija atbalsta Bangladešas eh, spēkā esošo nav, ja es pareizi konstatēju viņu uh, Eh, vēlme ir šeit atsevišķi balsojumu veikt par šo jautājumu. Un eh, aicināsim Eštons kundzi veikt eh, nepieciešamo rīcību. Un attiecīgi atsaukt protestu streiks un meklēt kompromisu. Cerams, ka pie kompromisa mēs arī nonāksim un aizstāvēsim demokrātiju. Herr Kollege Paldies, Beņēna kungs. Tāna kungam par procedūru jautājums. Ko, šeit eh, tika minēta mūsu partija eh, Lielbritānijā, kas eh, mūsu nostāja par nāves sodu ir sirdsapziņas jautājums. Mums nav vienošanās apvienotā karalistes delegācijā vai ECR grupas delegācijā par šo jautājumu. Paldies Tenokungam, tālāk pusotra minūte Sausas kundze. Paldies, priekšsēdētāji, kā jau tika aprakstīts attiecībā un pausts eh, attiecībā uz Bangladešas eh, vēlēšanām un pēc tam notikumiem, kas noved pie vairāko eh, personu nāves un vairāku politisku līderu mm, aizturēšanas. Mūsuprāt, ir jāpieprasa, lai aizturētie tiktu atbrīvoti, un ir ņemot vērā to, kā bija brutālas represijas manifestācijām Bangladešā, valstī, kur darba apstākļi ir nožēlojami, kur eksploatācija ir bez robežām, un jūs atcerēsieties varbūt tekstilrūpnīca sabrukšana Bangladešā, kas izraisīja vairāk nekā tūkstošu personu bojāju. Tāpat jāpatur prātā un jāaicina dalībvalstis neslēgt līgumu ar uzņēmumiem, kuri Bangladešā pārkāp cilvēktiesības. Paldies, Soskundzei. Tālāk, Kačmarek kungs, vienu minūtu. Pa paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi. 2013. gada sākumā vairāk kā 300 cilvēki tika nogalināti Bangladešā, 18 no tiem vēlēšana dienā. Tas ir lielākais bojāgājušo skaits, kopš Bangladeša ir atguvusi savu neatkarību. Ekonomikas un sociālais progress Bangladešā, kas ir ticis līdz šim sasniegts, tiek šobrīd apdraudēts ar šo vardarbību nāvis soda jautājums, kas joprojām ir spēkā Bangladešā, arī ir ļoti svarīgs jautājums. Moratorijas nāvis sodam uzlabot situāciju. Vēl ir arī jautājums par etnisko un reliģisko minoritāšu jautājums, ir tīpaši hinduisti. Ir nepieciešams nosodīt vardarbību, un teroristisks uzbrukums. Ir nepieciešama kompromisa, nevis vardarbība. Paldies! Paldies Kačmarekungam, tie bija autori rezolūciju priekšlikumiem, tālāk politisko grupu vārdā runātāji. Vispirms pasault kungs, vienu minūti. Priekšsēdētāji, kā jaunietim, viens no lielākiem konfliktiem, kā mēs sekoja līdz, bija Pakistāns sadalīšanās Bangladešas neatkarības izcīnīšana, tie bija dramatiski notikumi, ko var pielīdzināt Indoķīnas karam. Diemžēl vēl pat šobrīd valsts nav nostabilizējusies. To pārvalda viens un tās pašas dinastijas, tiek brutāli apspiesti cilvēki, Viskaļākie virsraksti vēsta parasti par dabas katastrofām un nabadzību. Pēdējos desmit gados soli pa solim ir izdevies uzbūvēt e, jau kaut kādu labklājību un virzīties uz labā, pareizā ceļa, bet to visu apdraud e, tas, ka tas viss tiek balstīts uz propagandu, nevis demokrātiju. Šī valstī tik tiešām ir jāatrod ceļš uz demokrātiskiem principiem, tā skaitā ekonomikas jomā. Nevar lēti strādāt, izmantojot cietumnieku darbu, bet gan ir e, nepieciešams īstenot demokrātiskos principus. Paldies, pasotkungam, tālāk repokungs. E, arvoisa puhemies. Paldies, priekšsēdētāji parlamentu vēlēšanas Bangladešā janvārī bija izgāšanās šo vardarbību dēļ un opozīcijas boikota dēļ. Pagājušais gads bija viskatastrofiskākais kopš valsts neatkarības. Un eh, divas, eh, divu partiju opozīcija apgrūtina situāciju dimensiju. Vēl jo vairāk jānorāda eh, aizskārumi kultūras, eh, kultūrālām un eh, reliģiskām minoritātēm. Domāju, ka Eiropas Savienībai ir jā. panāk situācijas um, sakārtošana, kā arī ir jāpanāk navsoda atcelšana. Ja nevar panākt nacionālu samierināšanos, tad valsts nevarēs attīstīties. Paldies Repokungam, tālāk Čerņēts kungs. Līdz šī mēneša vēlēšanām Bangladeša mums likās kā tāds iespējams austošs demokrātijas paraugs, bet tagad redzējām, ka problēmas bija būtiskas un tās iedragāja visu paveikto darbu starptautiskās kara nozieguma tribunāla darbība ļoti labi parāda, kā, piemēram, progresu traucē, piemēram, valdības varas iestādes. Šis tribunāls ir nosūtīt, nu, notiesājis virkni cilvēkus par ļoti briesmīgiem noziegumiem. Bet iepriekšējās valdības pārstāvīja uzskatīja, ka tā ir pareizā pieeja, šī valdība savukārt apgalvo, ka tas tā nav. Tāpat arī mēs aicinām nosaug, nosodīt Džamatē Islāmī partijas vardarbīgos uh, spēkus. Cerams, ka jaunā valdība spēs kaut kādā veidā nodarīto kaitījumu darīt un nepieņems šo ne, bezatbildīgo pozīciju, ko līdz šim īstenojas Islamistu alianse. Paldies Čanets kungam, tālāk uz vienu minūtu Paškas kungs. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán... Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Konflikti starp lielākajiem politiskajiem spēkiem valstī noved pie vardarbības eskalācijas un pie tā, ka galvenā opozīcijas partija boikotējas vēlēšanas tieši šādas vardarbības dēļ, un vēlēšana apmeklēšana bija ļoti zemā līmenī. Tas ir novedis pie tā, ka uzvarētājs Avāmī līga nav leģitīma. Nepilnībā leģitīma vismaz. Līdz ar to ir nepieciešams radīt nosacījums, lai būtu iespējams dialogs ar politiskajiem spēkiem un vardarbību neeskalētu. Sākuma punkts varētu būt administratīvas valdības izveide vai arī vēlēšana atkārtošana. Noteikumi tomēr ir jāievēro. Paldies Paškas kungam, tālāk Kukan kungs vienu minūtu. Paldies priekšsēdētāji. Situācija Bangladešā ir kritiska. Tas ir saistīts ar daudzām problēmām. Vispirms es vēlos nosodot uh, vardarbību, kas ir saistīta ar notikušajām vēlēšanām. Vēlētos vērsties pie valdības, skaidri definēt policijas spēkiem to uzdevumu. Valdībai ir jāievēro starptautiskās normas, vēlēšanas, kas ir saistīts ar uzbrukumiem, vardarbību. Uh, tā skaitā pret bērniem un sievietēm, nav pieņemams. 18 bojā gājušie cilvēki. Šī situācija ir jāizmeklē. Tie ir bojā gājušie sadursmēs ar policiju. Es vēlētos vērsties pie policijas spēkiem, aicināt eh, īstenot arī dialogu ar opozīciju. Bangladešai ir eh, jāturpina ceļš uz demokrātiju. Jā Tie ir priekšnosacījumi funkcionējušai demokrātijai. Kopš 91. gada opozīcija nav pārstāvēta parlamentā. Tā ir problēma, jo parlamenta sastāvs īsti neatbilst uh, tautas gribai, tāpēc mēs aicinām uh, organizēt dialogu. Paldies tālāk, Andrikienas kundze. Priekšādātāji, godātāji kolēģi, Es noturēju nesen publisku uzklausīšanu par Bangladešu. Savu, sa, nosaukums bija Bangladeša ceļā uz demokrātiskām brīvām vēlēšanām. Mēs viņu toreiz uzņēmām pie sevis virkni politisko partiju pārstāvjus, bet šodien skaidri gaiši redzam, kāda ir rezultāta šīm vēlēšanām un kāda ir pēcvēlēšana situācija valstī. Mēs aicinām valsts valdību tūlīt pat apturēt jau kāda veida represijas, ko īsteno šobrīd drošības spēku un atbrīvot patvaļīgi arestētos opozīcijas politiķus lai izkļūtu no politiskās krīzes, es domāju, ka jāiz, jāizsver visas iespējas, tostarp arī atkārtotas vēlēšanas, kurās varētu mierīgi piedalīties visas politiskās vēlēšanas un kurās vēlētāji patiešām varētu izdarīt savu izvēli. Protams, ka mums jāizmanto visi mūsu rīcībā esošie līdzekļi, lai šādu procesu atbalstītu un veicinātu. Paldies! Paldies, Andrikiens kundzei! Tālāk brīvā mikrofona procedūra. Desmit cilvēki ir pieteikušies, godātie kolēģi divi ir tikai paredzēti. Līdz ar to, diemžēl, nevarēšu uzklausīt tos, kas jau ir izteikušies iepriekš vai darīs to pie nākamā jautājuma. Līdz ar to vārdu dod Hübners kundzei. Paldies priekšādātāji! Vēlēšanas, kas norisinājās Bangladešā, ir faktiski visu veidu demokrātisko izpausmju noliegums. Ne tikai tāpēc, ka tur bija vardarbība, bet arī tāpēc, ka šīm vēlēšanām nebija nekāda veida starptautisku novēra, novērotāju. Nacionālistu līga, jeb Avamī līga bija, bija neišajās vēlēšanās. Nu, bet jāsaka, vai tā tiešām ir tautas balss, vai tā ir tautas vēlmju izpausme? Tā tas nav. jo ļoti daudzos eh, iecirkņos, piemēram, cilvēki netika ielaisti, daudz iecirkņi tika pat nodedzināti. Es domāju, ka mums jāsaka aicinājums Bangladešas premjermam uzsākt dialogu ar opozīciju, tā lai nebūtu nekādas tālākas asins izliešanas. Nedrīkstam pieļaut to, ka valsts atkal krīt atpakaļ vardarbībā. Paldies! Un beidzot, Geringer Daudenberg izteiksies brīvā mikrofona ietvaros. Paldies, priekšādātāji! Bangladešas temats atkal un atkal atgriežas mūsu uzmanības lokā. Pirms diviem mēnešiem spriedām par vardarbību Bangladešā. Un janvārī notikušās vēlēšanas, kuras opozīcija boikotēja, tikai vēl tālāk padziļināja problēmas valstī. Nemieri aizsākās jau pirms vēlēšanām Tajos bija 300 upuru, tika nodedzināts valsts īpašums, nodarīti milzu kaitējumi, un kas rada īpaši lielas bažas ir tas, ka netika izdarīt nekādu centienu no politiskās, eh, no politiskajām pusēm veikt kādu samierināšanos, neskatoties uz to, ka tieši uz to mudināja starptautiskā sabiedrība. Varas iestādēm beidzot jāaptur vardarbība pret opozīciju, jāizbeidz aresti, spīdzināšana, uzbrukumi pret minoritātēm. Turklāt jāaicina valdošo partiju atbrīvot visus politieslodzītos, kā arī dzen jā, iesaistīties politiskā dialoga mm, aizsākumos. Paldies! Migaļs kungs vēlas izteikties par procedūru lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Jūs sacījāt, ka brīvā mikrofona procedūrai tiks pielaist tikai divi runātāji, jo neļausiet izteikties tiem, kas ir izteikušies par iepriekšējām debatēm. Es vēlos noskaidrot, kāpēc. Jo kāds, kurš piedalījās iepriekšējās debatēs, viņam pret viņu nevar diskriminēt. Tikai tāpēc, ka viņš vēlas piedalīties debatēs arī par šo jautājumu, varbūt tomēr būtu iespējams paplašināt sarakstu kas, eh, cilvēkiem, kas varētu izteikties brīvā mikrofona procedūrā. Migāska kungs, es darīšu, ko varu, bet ir zināmi atlases eh, kritēriji, kas ir jāievēro, un brīvā mikrofona procedūra ir paredzēta arī tādēļ, lai tie, kas netiek pie vārda pārāk bieži, eh, lai viņiem arī būtu iespēja izteikties. Es tāpēc izmantoju vienu kritēriju lai nebūtu tikai runātāji no vienas valsts vien, bet otrs kritērijs ir arī tāds, ka tie kolēģi, kas jau ir izteikušies vai izteiksies vēlāk, tā, vai arī kas ir vairāk kārtī brīvā mikrofona procedūrā izteikušies iepriekš, netiktu iekļaut. Un ja šeit ir paredzēti divas minūtes un es devu vārds trim, tad kaut kādi kriteriji ir nepieciešami. Nē, nē, nē, mēs diskusiju par to nesāksim. Ar to arī beidzam debatas. Migāska kungs, Migāska kungs, mums nebūs debatas par šo jautājumu. Tālāk vārds ir komisāram Kalasam. Priekšsēdētāji kungs, godātie parlamenta deputāti. Mēs atzinīgi vērtējam rezolūcijas priekšlikumu akceptēšanu parlamentā. Mums ir arī bažas par notikušo valstī. Eiropas Savienība ir bijusi ļoti aktīva gatavojoties vēlēšanām, nosodot vardarbību, kas ir notikusi valstī, un aicinot visas puses iesaistīties dialogā, lai nodrošinātu miermīlīgu uh, un iekļaujošas vēlēšanas. Tāpat arī paužam savu gatavību nosūtīt vēlēšanu uzraudzības misiju protams, ņemot vērā drošības situāciju, un man jāpiemina, ka augstā pārstāv Katrīna Eštona tikās ar ārlietu ministru pavisam nesen. Di diemžēl pirms vēlēšanām pie pieredzējām augstvardarbības līmeni, kur rezultātā gāja bojā arī cilvēki, tika bojāts īpašums, tur upuri bija gan, gan sievietes, gan bērni. Uh, Diemžēl galvenā politiskās partijas nespēja vienoties par kritērijiem, kas varētu liecināt par iekļaušām vēlēšanām. Bangladešas Nacionālā partija izvēlējās boikotēt vēlēšanas. Un e, tādējādi vēlāk mēģinot apstrīdēt vienpusē vēlēšanu leģitimitāti. Līdz ar to arī misijas sūtīšana no mūsu puses nebūtu pamatot. Paldies! Uh, par uh, rūpīgo darbu, kas ir veikts sagatavoties vēlēšanām. Diemžēl apmeklētība bija ļoti zema. Šobrīd mēs prasam nekavējoties pārtraukt vārdarbību, atkārtoti uzsveram to, ka ir nepieciešams uh, organizēt dialogu. Avāmī līgas un Bangladešu nacionālās partijas uh, pārstāvjiem ir jāvienojas par pieņemamu turpmāko ceļu, lai organizētu caurskatāmas uh, un iekļaujošas uh, vēlēšanas, kur tiek ņemts vērā iedzīvotāji interesi. Mēs ceram, ka šāds dialogs un turpināšanas uh, demokrātijas process palīdzēs valstī pārvarēt tos izaicinājumus, ko tā ar ko tām saskarās eh, dažādās jomās un palīdzēs nodrošināt arī drošas darba apstākļus. Mēs turpināsim arī strādāt pie ilgspējības līguma un sekosim cilvēktiesību ievērošanai un demokrātijas procesu īstenošanai Bangladešā. Paldies! Paldies komisāram Kalasam! Noslēgumā informēju, ka seši rezolūcijas priekšlikumi ir iesniegti. Ar to arī beidzam debates. Balsošana notiks pēc nākošajām debatēm. Nākošais darbkārtības punkts ir nesen veiktie pasākumi, lai pakļautu kriminālu sodam LGBTI personas. Vispirms vārds re rezolūcija autoriem.